Please, can we adopt? Jā, tā mēs varam pieņemt eh, darba kārtību. Atgādināšu, ka šī sanāksme tiek eh, pārraidīta tīklā, un eh, jaunie oficiāli vēstneši ir pieejami. Tātad dokumenti šie ir pieejami, un uh, 30. maijā būs ārkārtas sanāksme no 3. līdz 6.30. Jā. Ir par autortiesībām šeit eh, arī grupas darbu komisāri Korina Kretu un Elizabete Jankovska pieņēma publiskā iepirkuma vadlīnija uh, um, materiālus, un tas, tas, ko es jums rādīju, kas ir uh, zāles aizmugurē pieejams. Tātad, ja jūs valoda versija nav, tad lūdzu vērsties sekretariātā, vai mēs varam pieņemt uh, uh iepriekšējās sanāksmes protokolu, ja jums ir kaut kas iebēs, mēs varam līdz šīs sanāksmes beigām iesniegt. Un uh, tagad mums būs uh, viedokļa apmaiņa ar Ulrika Trebēzijus, kura ir uh, referente par jautājumu par virtuālajām valūtām. Ulrika, lūdzu, es esmu paldies priekšādās kundze. Vispirms gribētu teikt paldies, sirsnieku paldies visiem, kas piedalījās. Paldies par labo un produktīvo sadarbību. No visām politiskajām grupām ienāca ļoti gudri un uh, vērtīgi ieteikumi, ļoti lietišķi un uh, ir arī gatavība sasniegt kompromisu un uh, ļoti protīvs darbs bijis pie šī ziņojuma. Sirsnieks paldies uh, visiem par to. Mans dokuments, par ko ir signalizēta liela atbalsts. Tas ir tāds novērnums, ka ļoti tehnoloģija draudzīgs. Eiropai nepieciešams inovācijas, un mēs uh, vēlamies arī izgudrotā, lai izgudrotie paliktu Eiropā, un lai tiktu attīstīti produkti, lai tie būtu gatavi tirkam un nodrošinātu ekonomiskos panākumus. Virtuālās uh, valūtas un DLT sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas ir ļoti inovatīvas un tām vajadzētu būt panākums. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies izvairīties no pārāk liela noregulējuma un vēlamies dot eh, šīm pieejām iespēju attīstīties. Ja virtuālās valūtas kļūst par panākumu stāstu, tad tas varētu būt kā impuls arī citiem vienlaikus apzinos, ka ir arī bažas, piemēram, transferi ar virtuālo valūtu, tas ir atkarīgs no tehnoloģijas, un daļai to ir ļoti grūti izsakot, un tas var kalpot par augstu arī kriminālām aktivitātēm, pat terorismam. Bet uh, ar skaidro naudu, un mēs šo komentāru esam paņēmuši no Aldes ieteikuma, situācija tieši tāda pati, šādā pašā formā, un mēs vēlamies uh, to saglabāt, jo tas uh, nodrošina privātumu un brīvību. Uh, iespējamās problēmas mēs vēlamies otrajā un piektajā kompromisā, kas ir sadalīts pa tēmām un cerams, ka varēs par to balsot blokā. Līdz šim uh, nav tādu vispār visaptvarēšu norāžu, ka šīs iespējamās uh, grūtības tiešām būs, bet uh, ir ļoti svarīgi novērot, kāda būs attīstība. Tādēļ mēs uh, no sociālistu un demokrātu politiskās grupas pieņēmām ieteikumu aicināt komisiju ierīkot darba grupu, proti uh, jau esošo darba grupu paplašināt. Par naudas atmazgāšanu un terorismu mēs esam gājuši pat vienu soli tālāk. Mēs eh, esam pieņēmuši tautas partijas priekšlikumu un aicinājuši komisiju visās pārējas uh, punktos starp uh, tradicionālās valūtas un jaunos virtuālās valūtas strādāt pēc starptautiskiem standartiem. Sociāldemokrāti ir ieteikuši, pie, ja ir nepieciešams, uh, nodrošināt arī Eiropas regulā, regulējumu attiecībos apmaiņu platformām, un mēs to arī esam iekļāvuši. Par aicinājumu visaptverošām regulējumam, manuprāt, uh, ir vēl pāragri. Vispirms mēs vēlamies uh, neierobežot uh, inovāciju ierosinātāju radošumu un vēlamies eh, dot eh, iespēju izmēģināt dažādas pieejas. Esmu ieteikusi nodrošināt eh, piedāvājumu caurskatāmību, bet beigu beigās atstāt lietotājiem iespēju izvēlēties, kādus produktus viņi izmantos, jo pilsoņi paši atbild par savu rīcību. Gribētu uzsvērt, ka ir milzīga nozīme, ka lietotāji uh, lai viņi varētu iegūt informāciju par to, kāda ir riska, kādas ir iespējas. Gribētu šeit uzsvērt, ka tautas partija ļoti atbalsta tieši šo punktu. Divi ļoti faktiski labi grozījuma. Astotais no tautas partijas un 39. no zaļajiem, tos es neesmu iekļāvusi un gr... balsojuma sarakstā esmu pierakusi arī mīnusiņu. Iemesls tam ir, eh, ka jānodrošina tehnoloģijas eh, neutralitāti to pārstāvu. Uh, un iepriekšējās sanāksmēs arī Ādu to ir atbalstījusi, un es vēlos šo pozīciju arī turpināt atbalstīt. Mēs redzam, ka šī DOT sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija ir eh, interesanta tehnoloģija, bet šeit jautājums par saglabāšanu, informācijas salīdzināšanu. Ne visas iesaistās puses to uzskata par eh, labu un pamatotu, ja ir runa par masveida darījumiem. Ir iespējams, ka beigās citas tehnoloģijas gūs virsroku, kas uh, strādās ar mazāk kompleksām tehnoloģiskām sistēmām. Vēlos atbalstīt DOT tehnoloģijas attīstību, bet tā tomēr nav vienīgā bāze virtuālajiem valūtām. Lai paustu savu atbalstu, es uh, devīto grozījumu, kas ir no sociāldemokrātiem, to atbalstīšu, jo tur ir runa par DLT tehnoloģiju nozīmi neatkarīgi no virtuāliem valūtām. Turklāt mēs vēl kompromisa grozījumā seši esam par to, lai iestādes puses, piemēram, universitātēs diskusijās eh, par šiem nākotnes tehnoloģiem arī tiktu iesaistītas. DLT ir interesants pielietojums, piemēram, klīringa eh, punktos starptautiskajā transferu kustībā vai arī attiecībos vērtspapīriem un nekustamiem īpašumiem. Noslēgumā es gribētu vēlreiz eh, sirsnīgi pateikties visām iestājām pusēm par labo sadarbību un ceru, ka mēs rītdienas balsojumu varēsim uzskatīt par kopīgu sasniegumu. Gribētu jūs arī aicināt, jūs politiskās grupās aicināt atbalstīt mūsu nostāju galvenās komitejas darbā. Lies paldies! Ildiko Gāla Pēlca runās vispirms. Jā, paldies. Pirmkārt, es gribētu teikt paldies referentē Trebēzijus kundzē par viņas darbu. Bija liels prieks ar viņu kopā strādāt. Viņa koordinēja ēnu referentu darbu ļoti labi, izcili. Un viņa atbildēs politisko grupu jautājumiem. Un, uh, Līdz ar to ir ļoti sabalansēts līdzsvarots teksts panākts. Tas ir tāds līdzsvarots ziņojums, kurā ir uzsvērta arī daži no riskiem. Es to pieminu tādēļ, ka es domāju, ka šajā komitejā mūsu galvenais uzdevums ir uzsvērt iespējas jaunajām tehnoloģijām, un, bet tieši tāpat arī riskus, kas ir saistīti ar šīm jaunajām tehnoloģijām. virtuālā valūta ir jauna tehnoloģija, kas ļauj strādāt decentralizēti un samērā droši nodrošināt transakcijas. Un mēs šeit varam raudzēties arī uz transakciju vēsturi, bet mums arī ir jānodrošina arī drošības aspekts, jo arī tas ir iesaistīts. Man esmu pārliecināts, ka DOT tehnoloģija un virtuālās valūtas eh, nozare. Mēs varam tādā veidā samazināt izmaksas eh, transfēriem iesaistītajām pusēm. Pārobežu transakcijas parasti ir samērā dārgas, un mēs vēlamies samazināt šīs izmaksas. 7% šeit ir eh, bija samazinājums. Tādēļ, ka šeit ir jāraugās arī uz konkurences spējas palielināšanu. Tādēļ mums ir jāsamazina šādas pārobežu izmaksas. To var nodrošināt virtuālās valūtas. Jo tad uzreiz tas palielinātu konkurences spēju, bet tāpat ir iesaistīti riski, kas mums ir jāsaskata, mēs tam piekrītam, jo tas arī var tikt izmantos no noziedzīgo nu, aprindu puses. Piemēram, eh, terorisma finansējums vai naudas atmazgāšana. Tas viss ir jānoregulē, bet ne to nevajadzētu pārlieku visu noregulēt, eh, jo mums nevajadzētu būt arī pārlieku ierobežojošiem ar mūsu noteikumiem. Mums ir šī DLT tehnoloģija, kas jau tika pieminēta, satelītās virsgrāmatas tehnoloģija tā var būt ļoti noderīga vairākās nozarēs. Mēs jau pagaidām pat nezinām, kas vēl būs nākotnē, un tādēļ mums vajadzētu ieviest eh, elastīgus noteikumus šai tehnoloģijai. Jā, jā, tas eh, netiks veidots pietiekami spēcīgi, tas vājinās ekonomiku kopumā. Es domāju, ka grozījumi ir uh, pareizi, un uh, tas atbalsta, lai būtu šāds pareizs vēstījums, ir uh, ņemta vērā tautas partijas nostāja. Mēs uh, atbalstām šo ziņojumu pilnībā. Paldies. Nikolā Dantī. Grāci, prezidenti. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es gribētu teikt paldies referentē par veikto darbu. Paldies arī darbiniekiem Paldies arī ēnu referentiem, jo pašlaik sagatavotais teksts kopā ar kompromisa grozījumiem dos labu risinājumu sarežģītam jautājumam. Saskatām daudz pozitīvus elementus. No otras puses, šeit tomēr pastāv arī zināms risks. Mēs eh, ziņojumā mēģinām sasniegt līdzsvaru kopā ar kompromisa grozījumiem, kurus atbalstām. Tādēļ mēs faktiski piekrītam visam būtībā, mēs šeit saskatām divus elementus. Pirmkārt, modernas tehnoloģijas attīstību, kas mums sniedz jaunas iespējas ne tikai virtuālās valūtas jomā, bet turklāt arī vēl Mums ir arī svarīgs pienākums, ir īpaši mūsu komitejā. Mūsu atzinumā iepratī ekonomikas komitejai mums īpaši ir jāņem vērā patērētāju aizsardzība, to patērētāju, kas izmanto šo valotu, bet, protams, vienlaikus ir arī jāīsteno princips, ka šī nauda neizrāsīs to, kā tiks eh, ļaunprātīgi izmantot resursi. Ir daži svarīgi elementi, kuri ir iekļauti ko esam ierosinājuši. Pirmkārt, runa ir par Eiropas eh, pieeju, par kopīgu Eiropas stratēģiju. Ir eh, savstarpēja koordinācija šajos jautājumos, un mums ir vajadzīgas konkrētas vadlīnijas, kas sniegtu patērētājiem uzticam informāciju. Tas ir svarīgs punkts kompromisu grozījumos. Tālāk. Eh, darba grupas iedibināšana. Uh, un jau esošās darba grupas eh, darbs, lai varētu novērtēt eh, inovācijas, ko sniedz virtuālā valūta, ir īpaši šo bloka ķēžu tehnoloģiju. Lai patiešām visi varētu izmantot šo valotu, ne tikai finanšu institūti, bet arī citas jos, piemēram, e-pārvaldība raugoties uz daudzajiem riskiem, kas ir saistīts ar šīm valūtām. Referents kundze un arī Kāls Pēc kundze to pieminēja, pastāv vairāk riski, un tādēļ virtuālās valūtas eh, ir jābau, tām ir jābalstās uz konkrētām starptautiskām normām, un varbūt komisija varētu arī direktīvas eh, par naudas atmazgāšanu tvērumu paplašināt. Tas noteikti arī būtu interesanti kompromisa grozījumu ietveros. Esmu pārliecināts, ka inovāciju potenciāls šo blockchain tehnikā un virtuālajā valūtā inovācija nedrīkstētu nekādā veidā aizkavēt. Tas ir īpaši svarīgi finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Bet uh, lietošanai vienmēr ir jāpamatojas uz uh, pamatotām analīzēm un stingriem uh, Eiropas likumiem, kas nodrošina iekšējā tirgus darbības. Iesniegs paldies vēlreiz referentē un ēnu referentiem. Es domāju, ka teksts, uh, kas, par kurīt būs balsojums kopā ar kompromisa ieteikumiem, palīdzēs arī ekonu komitejai, kad uh, tas veiks savu darbu par šo svarīgo, bet arī jūtīgo jautājumu. Tonīčī. Paldies. Es domāju, ka virtuālās valūtas ir perfekts inovācijas piemērs. Tur tiek uh, no at, atņemti starpnieki. Un, uh, ja pā, veicat pārskaitījumu, tad tas var aizņemt vairākas dienas, bet ar virtuālā valodu tas notiek tajā pašā mirklī. Tātad tas ir milzīgs ieguvums. Uh, Eiropas cilvēkiem, iedzīvotājiem, ja viņi ir pietiekami grūt, gudri un zina, kā to izmantot un droši izmantot, tad viņi var to darīt. Un daudz no mums politiķiem droši vien nemaz nestrādā ar bitmonētām. Mēs uh, cenšamies pieņemt likums par kaut ko, uh, ko nemaz nesaprotam. Es tāpēc iesaku visiem nopirkt bitva monētas un iepazīt šo sistēmu, jo tā ir Eh, kā eh, tāds milzīgs lēciens uz priekšu un milzīga iespēja. Un lielākais risks būtu, ja mēs būtu ļoti konservatīvi un nepieļautu šo revolūciju un izpēti Eiropā. Apvienotā karaliste ir bijusi ļoti proaktīva un investējusi naudu, um, um, lai izstrādātu šādu lietu. Un tā ir tehnoloģija, kas iekaro pasauli straujā tempā. Tā ir perfekta tehnoloģija, man tā tiešām ļoti patīk, un es iesaku visiem iepazīties ar to un būt uh, pozitīviem pret to, jo mums ir vajadzīgs pozitīvs balsojums. Šeit sakot, ka tas var palīdzēt uh, kriminālam aktivitātēm vai rada riskus patērētājiem un finanšu integritātei, nu, tur nav nekāda pierādījuma, ka tas tā ir. Uh, Un tas viss ir arī tik nelielā apjomā, ka tas nevar radīt draudus, mums nevajadzētu tur iejaukties. Un tad, kad tas viss uzņems apgriezienus, tad mēs varam raudzīties, kā to regulēt. Es domāju, ka tas ir pāragri tagad to darīt, un man tiešām šķiet, ka uh, Ehm, mēs esam pārāk uh, nobažījušies par šiem transakcijiem, jo tās visas ir perfekti izsakojams, pat vairāk izsakojams nekā skaidrs naudas darījumi. Ehm, manuprāt, mums nevajadzētu šeit nekādu viedokli izteikt, un, un eh, par to arī paldies. Mr. Albrecht. Albrecht kungs, lūdzu. Vēl paldies. Es gribētu tikai paust mūsu viedokli par to, ka kompromisu grozījumi iet pareizajā virzienā, jo īpaši attiecībā uz to, ka jāiekļauj ja patērētāja informācija un cārskatāmība, un varbūt būtu labi atsaukties arī uz to, ka personas data aizsardzība ir jāievēro, bet visā visumā šie kompromisu grozījumi šajā uh, redakcijā mums ir pieņemama. Paldies! Ulrika, Ulrika, vai jūs gribētu atbildēt? Jā, vēlreiz paldies visiem ēnu referentiem, visiem darbiniekiem no IMCO sekretariāta, kas mūs atbalstīja sastādot šo ziņojumu. Mēs šeit esam raduši labu risinājumu sarežģītam jautājumam. Manuprāt, ziņojums ir līdzsvarots, kas ņem vēlā, vērā gan uh, patērētāja aizsardzību, gan necenšas pārmērīgi uh, baidīties no kriminālām aktivitātēm, un es domāju, ka ziņojums ir līdzsvarietis. Paldies visiem par šo konstruktīvo sadarbību. Okay. So, um, gonna... Labi. Tagad mēs samaiņīsimies uh, vietām, jo Dantī. Dante kungs vadīs to komitejas sēdes daļu, uh, kurā man ir uh, jāizsakās. Tātad nākamā diskusija būs uh, šaujamieroču direktīvas apspriešana, un tur es esmu referente. Es nodošu sēdes vadību uh, Dantī kungam, kurš laipnā kārtā ir piekritis, lai es varu koncentrēties uz šo ziņojumu un uzklausīt atbildes no kolēģiem. Bene, allora proseguiamo i nostri lavori, eh, siamo... Labi, tad varam turpināt darbu. Tagad skatīsim sesto darbu kārtības punktu. Tā ir šauram ieroču iegāde un tās kontrole. Un uzreiz došu vārdu Fordas koncē, lūdzu. Thank you. Un... Liels paldies. Es zinu, ka ir liela interese par šo dokumentu. Uh, un mēs visi esam saņēmuši dažādus ēpastus, ieteikumus no cilvēkiem, kas nav parlamentā, un paldies visiem, kas klausās un dod ieguldījumu no ārpuses. Manā valstī šobrīd uh, ir uh, tiesas process, kurā 30 dažādi šaujamieroči tika atrasti un tie bija eh, šaujam ieroči, kur teorētiski bija deaktivizēti, bet praksē eh, tos eh, bija iespējams ļoti ātri atkal aktivizēt, un ja tie būtu nokļuvuši teroristu rokās, kas tos vēlējās izmantot, tad varētu būt bijušas arī, bijuši arī Parīzes stila uzbrukumi Londonā, un tāpēc mēs strādājam pie tā, lai šo uh, um, trūkumu Eiropas ieroču likumdošanā novērstu, jo kopš 91. gada ir šāda likumdošana, un šeit ir skaidrs trūkums attiecībā uz šiem ieročiem, kas ir deaktivēti un šaujiet kā tukšas patrons, uh, un tur ir jāuzlabo situācija. Es gribēju skaidri uzsvērt, ka ir uh, ļoti svarīgi, e, lai kolēģi šajā komitejā iesniegtu grozījumus, lai mēs redzētu dažādus ieteikumus no dažādām Eiropas e, valstīm, lai varam strādāt kopā pie kompromisiem un e, arī to visu likt uz balsošanu. Par dažiem maniem priekšlikumiem, par šīm te šau, tukšajām patronām, par akustiskajiem ieročiem, kur šauj uh, pa tukšo. Tātad mans ieteikums ir tāds, ka jā, tas ir šaujamierocis, kas ir pārveidots uh, uh šaušanai ar tukšām patronām, tam tik un tā ir jātiek uzskatītam par šaujamieroci. Un, manuprāt, tam ir jāsaglabājas sākotnējā kategorijā. Varbūt, ka uh, citi domās, ka tas var tikt ierīkots, tad uh, ierindots B kategorijā, bet, manuprāt, ir jāpaliek tajā kategorijā, kurā bija. Uh, par deaktivizētiem uh, šaujamieročiem. Tos var uzskatīt par tādiem tikai tad, ja process ir neatgriezenisks, un tas nozīmē, ka uh, nevar uh, šo ieroci izmantot atkal kā šaujamieroci, un tāpēc komisija un dalība valstis nāca klajā ar ieviešanas regulu par deaktivizāciju, bet tā stājās spēkā 8. aprīlī bet ir būtiskas tehniskas problēmas, kas ar to ir saistītas, ar šo ieviešanas regulu, kas rada milzīgu sajukumu un samulsumu daudziem e, pilsoņiem, kuri vēlas ievērot likumu un kuriem ir šie deaktivizētie ieroči. Viņi vēlas ievērot likumu, bet dažkārt tas pat nav iespējams tehniski. Un tam ir ietekme arī uz sabiedrības drošību. Un tāpēc es esmu iesniegus dažus detalizētus grozījumus šai ieviešanas regulai un iepriekš pastāvošajiem standartiem. Mans ieteikums būtu, lai šīs trauksmes uh, ierīces, uh, signāli ierīces, lai tās netiktu iekļaut šaimierots kategorijā, uh, ja vienīgi to var uh, pārveidot par šaujamieroci, un es piedāvāju ieviešanas tiesību aktu, lai strādātu pie detaļām. Tātad eh, šie ieroči neietilptu eh, šaujamieroču kategorijā, un arī um, replikas nav šaujamieroči, ja nu vienīgi tur uh, ir šis uh, būtiskais komponents. Tātad es gribu ļoti skaidri precizēt, ka ja kādam ierocim ir e, kāda būtiska šaujamieroča sastāvdaļa, tad tas ir šaujamierocis, un ja nē, tad nē. Un esmu iesniegusi uh, diezgan garu uh, e, būtisko uh, sastāvdaļu sārakstu, bet ne magazīnas. Man teica, ka ja nosauksim katru uh, nosaukt katru sastāvdaļu, varbūt juridiski nav nepieciešams, bet es tikšos ar uh, um, uh, tiesību sargājušu iestāžu pārstāvjiem šodien pusdienu laikā, un tad es arī precīzēšu, kas tad ir precīzi jānosaka. Es domāju, ka tā ir joma, kur mēs varam turpināt darbu, un es gribētu saņemt arī jūsu ieteikumus par to. Par informācijas sniegšanu, par dalīšanos ar informāciju ir svarīgi, lai tiesību sargājošās iestādes varētu saņemt tām nepieciešamo informāciju. Uh, Eh, es piedāvāju to izdarīt ar eh, starpēju savietojumu sistēmu starpniecību, bet tur varbūt arī datu aizsardzības aspekti, un to apspriežīšu šodien arī ar Eiropolu. Es nedomāju, ka maziem neatkarīgiem dīleriem ir jābūt iesaistītiem nacionālajās datubāzēs šajā jomā, bet es noteikti zināms prasības, kā uh, viņiem ir jāziņo par pārdošanas un pirkšanas aktiem, un tas, es zinu, ir ļoti svarīgs jautājums franču iestādēm, lai nodrošinātu datu apmaiņu. Par uzglabāšanu daudzām dalībvalstīm jau ir noteikumi attiecībā uz to, un tāpēc dalībvalsts arī ir teikušas, ka tās vēlas minimāls uh, prasības harmonizēt par uzglabāšanu. Par medicīnas testiem uh, Es ieteicu, lai medicīnas pārbaužu precīzais formāts tiktu atstāts valstu ziņā, kā to darīt, bet katrai valstī būtu jābūt sistēmai, kas labi darbojas attiecīgajā valstī. Tātad tie var būt uh, pastāvīgi teksti vai uh, regulāri, un tiešsaists pārdošana būs. Uh, um, um, iespējami, tātad jūs varat reklamēt savus produktus tiešsaistē, bet uh, preces nodošana ir uh, jāizdara uh, reālā dzīvē, uh, personīgi pārbaudot, kas ir attiecīgais cilvēks, vai viņš ir tiesīgs saņemt šo uh, ieroci un arī munīciju. Runājot par īpašām situācijām, ir īpaši atsevišķi gadījumi, kuros dalībvalstīm ir jādod atļauja tādiem ieročiem, kas nebūtu pieejami plašākai publikai, proti armijas pētniecības vajadzībām, un es piedāvāju šo sestā panta izņēmumu iekļaut tekstā, lai valsts varētu sniegt šādas ārkārtas atļaujas, bet tur ir jābūt ļoti ierobežotiem šiem uh, gadījumiem, noteikumiem, lai neradītu draudu sabiedrības uh, drošībai. Uh, Un ir jāstiprina arī daži jautājumi, ko, piemēram, dalībvalsts ir minējušas par muzejiem un vēsturiskām kolekcijām, ir jānodrošina, lai neapdraudētu sabiedrības drošību. Par šaujamieroču kategorijām. Tas ir A7 jautājums. Priekšlikums kategorizēt pusautomātiskos šaujamieročus, kas izskatās pēc uh, ieročiem eh, to iekļaut A kategorijā, tas būtu radis, radījis daudz praktisku un juridisku problēmu. Piemēram, Vācijas likumā, kad viņi mēģināja to darīt, tas juridiski nebija praktizējams, iespējams, un es piedāvāju šo A7 kategoriju vajadzētu attiecināt tikai uz uh, tiem pusautomātiskiem ieročiem, kas ir pārveidot par automātiskiem ieročiem. Es zinu, ka tas ir problemātisks jautājums vairākās dalībvalstīs, un tāpēc gaidīšu jūs ieteikumus par šo jomu šeit ir uh, pamatotas bažas uh, par šiem šaujamieročiem, un mums ir jānodrošina, lai A kategorijas uh, ieroči būtu formulēti pēc tātad pienācīgi plaši, lai iestādes var veikt savu darbu, bet lai tas būtu arī praktizējums īstenojams dažādās valstīs. Par izmaiņām un pārveidošanu uh, Tikai dīleri var īstenot šādus pasākumus, tas bija komisijas ieteikums, bet tas rada um, bāžas par tādiem nebūtiskiem, um, ne, nebūtiskām um, modifikācijām, piemēram, par uh, um, munīcijas ielādēšanu. Es par to iesniegšu grozījumus par marķēšanu. Nav paredzēts uh, šeit iekļaut antīkus šaujamieročus un uh, mēs eh, neliktu tur modernu marķējumu, to es precizēšu. Also... Un es domāju, ka mums ir arī jābūt zināmai precizēšanai par uh, to, ko tas nozīmē konvertēt vai modificēt šaujamieročus. Tātad es gaidīšu jūsu grozījums, jūsu ieteikumus. Šeit ir tehnisks jautājums, eh, ka um, šie grozījumi vēl nav pieejami citiem uh, deputātiem. Es gribētu pagarināt grozījumu iesniegšanas termiņu līdz nākamās nedēļas ceturtdienai, lai mums būtu vairāk laika, jo tagad eh, termiņš ir trešdienas pusdienlaiks, bet varbūt var to pagarināt līdz ceturtdienai. Sekretariāts eh, to varētu varbūt apsvērt, bet es domāju, ka ir svarīgi saņemt pareizos grozījumus ar pareizo pre, formulējumu un nevis sasteigtus tādus grozījumus un priekšlikumus. Es ļoti uzmanīgi uh, uzklausīju diskusijas dalībvalstīs, tikos ar dažādu dalībvalstu pārstāvjiem, un es zinu, ka padome arī daudzās uh, darba grupās un tehniskās sanāksmēs to apspriež. Paldies! Labdien! Jā, paldies referentei! Tagad sāksim uzklausīt ēnu referentus Kratsa Bildskundz no Tautas partijas. Paldies, es tiešām augstu novērtēju sadarbību ar referenti, paldies visiem ekspertiem, kas palīdzēja mums strādāt pie tehniskajiem jautājumiem, jo mums tiešām ir jāpanāk šeit uh, pareizs regulējums, lai uh, neradītu pārāk lielu slogu pilsoņiem, bet panāktu drošību. Es, Viki, tiešām atbalstu jūsu ziņojumu kategorijas uh, šaujamieročiem. Es piekrītu, um, ka jāpiekrī, jāatcelt šis priekšlikums bija ļoti neprecīzs, proti par pus um, automātiskajiem ieročiem. Uh, kas var tikt pārveidot par automātiskiem ieročiem. Manuprāt, tas būtu jāsaglabā tā, kā tas bija. Es piekrītu jums arī par to, ka jāsaglabā šie uh, šaujam ieroči, kas šauj tukšas patronas tajā pašā kategorijā un arī signāla ieroči, jo neesam uh, dzirdējuši pārliecinošus argumentus, kas uh, uzlabotu drošību, mainot šīs kategorijas par uh, svarīgām sastāvdaļām un marķēšanu, ir ļoti svarīgi nodrošināt izsakojamību. Ir ļoti svarīgi, lai būtu vienota, harmonizēta marķēšanas sistēma Eiropas Savienībā, bet es miekrīt, nepiekrītu tiem, kuri uzskata, ka visas detaļas būtu jāmarķē. Mums vajadzētu pēc uh, iespējas centies harmonizēt uh, ANO protokolu, kur ir runa par um, uh, atsevišķu detaļu marķēšanu, bet es uh, piekrītu uh, jums, ka jāmarķē ir būtiskās sastāvdaļas. Tur jābūt tādai pragmātiskai pieejai. 25. grozījumā jūs runājat par uh, ietvar, ietvara, jeb ieroča korpusu marķēšanu, un es no ekspertiem dzirdu, ka tas nav īstenojams un ka tas nav būtiska sastāvdaļa, par to varam parunāt, bet būtiskāko sastāvdaļu uh, marķēšanu, nevis visu sastāvdaļu marķēšanu, uh, droši vien ir tas, ko mēs EPP eh, e atbalstīsim. Ļoti svarīgi ir arī eh, šie medicīniskie jautājumi, jo cilvēki, kuri nav pietiekami labā fiziskā stāvoklī, lai uh, lietotu ieroci, viņiem to nevajadzētu ļaut darīt. Bet ir jāņem vērā arī, ka ir dažādas sistēmas dalība valstīs. Dažās dalība valstīs patiešām ir ļoti labs veids, kā to uh, risināt. Piemēram, ārsti uh, tad ir atbildīgi ziņot uh, par uh, pacientiem, uh, kas nedrīkst turēt ieroci, un jūsu grozījumā es runāju par ļoti labu pārbaušu sistēmu, kas ir nepieciešama, un tas ir svarīgi. Par laika limitu licencēm, lai to samazinātu līdz pieciem gadiem, uh, ņemsim par piemēru tādu valstu kā Zviedriju, ir apmēram 700 tūkstoši uh, legālu ieroču turētāju un apmēram 2 miljonu ieroču. Tas radītu milzīgu birokrātisku slogu, ja iestādes jau tagad saka, ka procedūra ļoti gara un viņiem jau ir kavēšanās. Tas nav pareizais veids, kā rīkoties, tas ne. Uh, dotu nekādu pievienoto vērtību, jo vienmēr ir jādomā par drošību un par legālumu. Tas tikai radītu birokrātiju un liekas izmaksas. Tātad nevajadzētu ierobežot licenšu termiņu. Man ir prieks, ka jūs pievienojāt uh, drošas glabāšanas koncepciju, jo ir svarīgi, lai legāli uh, turēti ieroči uh, pilsoņiem, kas tos vēlas izmantot sporta un citiem mērķiem, tātad pilnīgi legāliem mērķiem, lai šie ieroči nebūtu nekādā veidā pieejami bērniem vai tiem, kuri tos vēlas lietot nelegāli. Es domāju, ka tas ir labs solis uz priekšu. Par uh, attālinātu pārdošanu. Šeit ir jābūt pārbaudēm un caurskatāmībai, bet uh, nevajag uh, diskriminēt cilvēkus, kas dzīvo laukos. Uh, Mums vajadzētu saglabāt šo attālinoto pārdošanu, mums vajadzētu ļoti rūpīgi pārbaudīt, eh, un tādas pārbaudas ir, tiek pārbaudītas licences gan pircējiem, gan pārdevējiem, bet neesmu pārliecināta, ka kaut kur nekurienes vidū, lapzemē, jums var būt eh, fiziska tikšanās, eh, tātad pēdējā pirkšanas posmā, pērkot ieroci. Es nedomāju, ka tas uzlabotu drošību, tātad to vajag apskatīt bet pilnīgi noteikti nevajadzētu aizliegt attālināto pārdošanu. Pēdējais punkts, uh, ko ir svarīgi, uh, pievienot ziņojumu ir informācijas apmaiņa. Protams, ka ir jābūt lielākai informācijas apmaiņai, labākai sadarbībai, labākās prakses apmaiņai, savietojumībai starp dažādām dalībvalstu sistēmām, lai varētu skaidri nošķirt uh, legāli turētos uh, un nelegāli iegūtos ieročus, eh, lai ieroči nenokļūtu nepareizajās rokās. Un noslēgumā es ar lielu prieku strādāšu kopā ar jums tālāk un ar citiem ēnu referentiem un esmu pārliecināta, ka varēsim panākt labu līdzsvaru. Iesniegšu arī dažus grozījumus. Man ir prieks, ka šajā ziņojumā jūs tiešām esat precizējusi dažas komisijas uh, ziņojuma daļas, kas mūsuprāt tiešām bija ļoti neprecīzas un bija jāprecizē. Paldies! Eh, Tagad došu vārdu SD grupas referentiem un Sergio Koferātī pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribēju pateikties Vikijai par paveikto. Jā, ļoti daudz vēl jādara. Un, un mūsu priekšā ir patiešām nu, tāda liela darba nasta. Priekšlikums ir ļoti tāds sarežģīts. Un līdztekus ir arī patiešām liels atšķirības katrā dalību valstī. Spēkā esošie noteikumi tāpat atšķiras, likumdošana nav harmonizēta. Un, jā, ir valsts, kur piemēram vairāk tiek izmantot šaujami ieroči un citās mazāk, piemēram. Uh, Mm, ieroči tiek izmantoti medībās, arī uh, ir nu, kā sports. Un, protams, mēs arī sagatavosim vairākus grozījumus. Ja mēs runājam par ieroču marķēšanu, es domāju, ka uz visām šīm svarīgajām daļām ir jābūt marķējumam. Uh, vai, piemēram, ja ierodas tiek izjaukts un uh, pēc tam atkal salikts, tad uh, to var atpazīt. Un uh, tādā veidā nevarētu arī, piemēram, nu, ieročus tirgot nelikumīgi. Un mēs varēsim labāk izsekot arī viltotiem ieročiem. Un, ja mēs runājam par paraugu prakses un informācijas apmaiņu, tas būtu ļoti nozīmīgi. Un jebkas, kas uzlabotu caurskatāmību šajā sektorā, būtu nu, ļoti labs priekšlikums. Protams, mums ir jāaizsargā arī pilsoņi. Pilsoņi izmanto šaujamieročus, sportojot, šaujot ar tukšām patronām medībās. bija priekšlikums veikt tādu uh, nepārtrauktu monitoringu. Es domāju, ka tas ir nu, tāds kā pirmais solis. Un pēc tam mēs varam ņemt vērā arī situāciju katrā dalību valstī. Bet pirmām kārtām nu, ir jāveic šis pats pirmais tests, lai to varētu veikt visās valstīs. Un ja mēs runājam arī par uh, pārbaudēm, par ārsta pārbaudēm, protams, cilvēka garīgajai veselībai ir jābūt gana stabilai, lai viņš varētu vispār saņemt ieroču nēsāšanas atļauju. Ja mēs runājam par ieroču kolekcionāriem, mums ir jādara vairāk piemēram, mūzejos arī ir izstādīti šaujamieroči, bet nu, tas ir jānošķir no kolekcionāriem. muzejos, tā tad skatlogos aiz stikla ir šie ieroči, tur mēs varam iepazīties ar ieroču vēsturi un tā tālāk. Muzejus apmeklē daudz cilvēku, bet kolekcionāri ir individi, viņu rīcībā, viņu īpašumā ir kolekcija. Un mums jārunā arī, kas tad, ko tad īsti nozīmē kolekcija, kā to uh, juridiski definēt. Un mums ir jāsaprot, kādi lēmumi, kas attieksies uz muzejiem un kas attieksies uz uh, kolekcionāriem. Runājot par kolekcionāriem, mums patiešām likumdošana ir jāsastāv ļoti precīzi, lai te nerastos nu, kaut kāds atkāps vai manevrēšanas iespējas pārāk lielas. Es domāju, ka komisijas sākotnējais priekšlikums ir diezgan interesants. Nu, varbūt mēs varētu atrast kompromisu, izslēdzot no aptvēruma munīciju. Mums vajadzētu saprast, nu, kurš tad ir ražojis šo uh, šaujamieroci. Ir jābūt arī atbildīgai iestādēji un varētu būt arī tāda trešo pušu kontrole, kurš kad ir iegādājies ierots un kādēļ. Ir jābūt tā, tad, tādai trešajai neatkarīgai iestādē, kas varētu pārbaudīt leģitimitāti un arī tādu atbilstīgu iegādes procesu. Runājot par septīto kategoriju. Ir jābūt uh, vienai definīcijai. Mēs tepat nerunājam par uh, šīm replikām, par kopijām. Un eh, to regulējot, mēs eh, tā tad nevarēsim atrisināt joprojām spēkā esošās, joprojām pastāvošās pretrunas. Un kritērijiem ir jābūt ļoti nu, stingriem. Nevar tie būt tādi izplūduši, ņemot vērā arī to, ka, piemēram, eh, šie neīstie ieroči citreiz var ļoti lielā mērā līdzināties normāliem ieročiem. Un jāsaka, šis priekšlikums nu, varbūt ir tāds ierobežojošāks nekā līdz šim spēkā esošais. Protams, ir jādomā arī par uh, visām juridiskajām finansēm un par to, kādu mērķi mēs gal galā vēlamies sasniegt. Ja mēs runājam par deaktivizāciju, Visbūtiskākais ir izsakojamība. Izsakojamības princips ir jāievēro. Un ja nevar, piemēram, garantēt, ka uh, šaujam ierocis ir neatgriezeniski deaktivēts, nu, eh, tad mēs varam sastapties ar grūtībām. Ir jābūt uh, kritērijiem, kā veicams kontrols, inspekcijas, lai varētu patiešām pārliecināties, ka līdz eh, šaujamierocis ir ticis deaktivēts. Tie bija man tādi vispārīgie novērojumi, un es domāju, ka Vikija arī ir eh, paveikusi savu darbu godam. Un, eh, protams, turpināsim darbu kopā ar citiem ēnu referentiem Tikai gribēju pieminēt šos jautājumus, paturot prātā to, ka ziņojums nu dien ir uh, labi pārdomāts, sagatavots, līdz šim mums ir bijusi arī tāda veiksmīga sadarbība. Paldies! Dīta Čarānsautoja tāda grupas vārdā. Paldies! Pirmām kārtām gribēju, Vikija, eh, uzteikt eh, tavu sākotnējo ziņojumu uzmetumu. Uh, Domāju, ka tā ir pat tiešām izcila bāze mūsu turpmākajām darbām, un uh, es esmu saņēmusi arī daudz tādu iedrošinošu ēpastu no čehu pilsoņiem. Viņi ir patiešām gandarīti, ka Eiropas parlaments šeit ir. Uh, virzījies uz priekšu. Jūs arī ļoti uzmanīgi ieklausījāties uh, visos uh, ieinteresētajos uh, pilsoņos, ņemot vērā arī tās bāžas, ko viņi pauda, bet, nu, protams, ir iespējams vēl nu, nedaudz noslīpēt šo tekstu, lai tas būtu nu, vēl tāds labāks. Es atbalstu jūsu priekšlikumu par semi-automātisko jeb B kategorijas uh, kategorizāciju un A7 kategorija uh, tiek svītrot, to es arī atbalstu. Tur ir runa par uh, pusautomātiskiem ieročiem, kas atgādina automātisks ieročus. Šis bija ļoti problemātisks jautājums, un tas lika uzvirmot arī daudziem jautājumiem. Un uh, vēl papildus priekšlikums par kategorizāciju. Tas ir minēts komisijas tekstā A6 kategorija, tātad pusautomātiskie ieroči, kas ir tātad pārtaisīti pusautomātiskie ieroči no automātiskajiem ieročiem. Un Mums noteikti vajadzētu vēl papildus precizējums, Vikija, un mēs noteikti arī uh, sagatavosim grozījumus. Es gribēju pavaicāt, vai jūs varat tā detalizētāk šo kategoriju izgaismot. Ja runājam par citiem priekšnoteikumiem, es uh, augstu vērtēju jūsu priekšlikumu par uh, ieroču definīciju, par būtiskajām daļām, par uh, aktivētu ieroču pārdošanu tīmeklī un arī veselības pārbaudēm. Vēl kāds svarīgs jautājums, tas attiecas uz dalību valstu iespēju piešķirt uh, atkāpes izņēmumus konkrētās situācijās attiecībā uz konkrētām ieroču kategorijām. Komisijas priekšlikumā šādu piedāvājumu nebija ļoti jauki, ka jūs to savā ziņojumā esat iekļāvusi. Tas ir svarīgi ne tikai muzejiem un universitātēm, bet arī uh, privātu uzņēmumiem, kam, piemēram, uh, ir aizsardzības un drošības jomā galvenās aktivitātes. Es ļoti augstu vērtēju priekšlikumus par informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Tam ir jābūt vienam no galvenajiem pasākumiem, ko izdotos īstenot ar šo pārskatīto tekstu. Es gribēju pavaicāt, vai mēs varētu arī saņemt papildus informāciju par uh, šaujam ieroču izsniegšanas atļaujām. Kā tad tas tiks īstenots praksē un kāda, šī, kāda būtu papildvērtība šai normai? Tāpat tas attiecas arī uz ieroču marķēšanu un būtisko daļu marķēšanu. Uh, ir uh, konkrēts reģists, kurā ir precīza informācija par uh, visiem ieročiem, kas tiek ražot un um, importēt uz Eiropas Savienību. Mēs vēlamies šeit iekļaut jaunus pasākumus, bet tiem vajadzētu attiekties tikai uz tiem uh, ieročiem, kas tiks saražot pēc tā brīža, kad uh, direktīva bija stājusies spēkā. Liels paldies par jūsu veikumu, Viki, paldies arī citiem referentiem, nu un, protams, turpināsim sadarbību. Paldies, tagad gulē grupa uzstāsies. Dirhona kungs, lūdzu. Merci, euh, monsieur prezident. Paldies, priekšsādātāji. Vikei, es vispirms gribētu patiešām jums pateikties par lieliski paveikto darbu šajā jautājumā, kas ir ļoti, ļoti jūtīgs, uh, un tas ir skaidrs, un mēs redzam, ka pilsoņi arī ir aktivizējušies, uh, jo daļai ir uh, bail, ka tas tiek, ka tas ierobežos viņu brīvību, tie ir sporta, mednieki un tā tālāk, bet arī policijas dienest mums paskaidroja, ka situācija Eiropā ir pasliktinājusies un ka viņiem ir jāsaskars aizvien aktīvāku uh, um, ieroču kontrabandu, un pret to ir jācīnās. Ir tātad jāpanāk līdzsvars starp uh, brīvībām un uh, drošību. Un ir jānodrošina sabiedrības drošība un publiskās interesēs, intereses, un tas nav vienmēr vienkārši. Paldies par paveikto darbu. Es arī ļoti uh, ar prieku redzēju, ka ir dažādas uzklausīšanas. Uh, um, varēja uzzināt dažādu viedokļus, dažādas viedokļus, tos tuvināt, un uh, mēs taču nevēlamies uh, pi visus pilsoņus pielīdzināt uh, potenciāliem teroristiem. Neviens taču nesaka, ka uh, sportisti vai mednieki ir teroristu uh, sabiedrotie. Uh, bet uh, ir tomēr arī jāpalīdz policijas dienestiem uh, strādāt, lai viņi uh, varētu cīnīties pret ieroču kontrabandu un nepieļautu ieroču nonākšanu nepareizās rokās un terorisma aktu turpināšanos. Paldies! Un vispārīgi runājot, mēs atbalstām un atbalstīsim šo ziņojumu jo īpaši attiecībā uz medicīnas pārbaudēm, tiešsaistes pirkšanu, uzglabāšanu un uh, atteikšanos no aizdomīgiem pirkumiem un uh, šo datu apmaiņas platformu, kas viss, protams, ir vēl jāizstrādā un jāprecizē, bet šis pret, princips ir ļoti labs. Un uh, ir jāatstāj uh, sākotnējā kategorijā šie izmainītie ieroči. Piekrītu arī koferatī kunga teiktajam, galvenokārt eh, tam, ko viņš teica lielākajai daļai. Es domāju, ka šie eh, repliku jautājumi, jeb kopiju jautājumi ir eh, vēl labi jāizstrādā. Komisijas priekšlikums nav labs, labs un nevar pielīdzināt šīs kopijas ieročiem. Tātad juridiski nav to iespējams saglabāt. Ir jābūt tomēr prātā arī uh, tam, ka daži, dažas kopijas var būt bīstams, jo tās var pārveidot par reāliem ieročiem. Tad ir jāatrod jauni vārdi varbūt eh, šīm lietām un jānodrošina tas, lai kopijas netiektu lietots kā īsti ieroči. Tad tālāk par deaktivizētajiem ieročiem. Ir uh, definīcijas. Uh, deaktivācijai, un tās būtu jātiecina uz visiem ieročiem, jo pat šiem senajiem ieročiem, vecajiem ieročiem arī ir jāiekļauj šajā regulējumā. Es nedomāju, ka tas ir kaut kas šokējošs vai pārsteidzošs. Nedaudz par rezervistiem. Es dzirdēju, ka Somi skaidroja uh, cik viņiem ir svarīgi saglabāt šo rezervistu armijas daļu un ka, tiem, ka šiem cilvēkiem jābūt bruņotiem. Es to saprotu, bet tomēr var jau nodrošināt kaut kādu ieroču kontroli, e, kontroli pār uzglabāšanas noteiku, e, nosacījumiem un tā tālāk, jo tas viss ir svarīgi. Un tomēr var saglabāt šo rezervistu armiju, bet tas taču nekavē e, nodrošināt zinām drošību. Par uh, šiem te um, nepilngadīgajiem, proti, ka viņiem nav tāda pati likumdošana kā pilngadīgajiem, jo viņi saņem dāvanā ierots, piemēram, tur ir jābūt tai pašai likumdošanai, jo nav jau tā, ka, ja tā ir dāvana, tad uh, nav piemērojami noteikumi, kas attiecas parasti uz ieroču pirkšanu, un varbūt tur vajadzētu to precizēt. Es piekrītu Sergio, neatkārtošu to, ko viņš teica, bet es uh, piekrītu, ka ir jānošķir muzeji un privātie kolekcionāri. Un Montpellier, piemēram, uzbrukumos tika izmantoti kolekcionāru uh, ieroči no privātām kolekcijām. Tātad muzeji jau ir pakļauti kontrolēm, un tur ir dažādas garantijas un drošības noteikumi, kāda ir jānodrošina, un tie ir stingrāk nekā uh, privātiem kolekcionāriem. Tātad es gribētu nošķirt privātos kolekcionārus un a, publiskās kolekcijas un muzejus. Un pēdējais punkts, ko gribēju uzsvērt, man vienmēr ir bijuši iebildumi pret pusautomātiskiem ieročiem, kur ir pārveidojumi par automātiskiem ieročiem. Uh, Es zinu, ka to ir grūti definēt, un tomēr policijas dienas ļoti skaidri izteicās par šo jautājumu. Viņi teica, mums ir problēmas ar veselu virkni eh, Kalašņikovu un cita tipa ieroču, kur ir ļoti viegli pārveidojami par uh, automātiskiem ieročiem. Uh, Eh, tie nāk no ASV un tā tālāk, un eh, tur jau ir ļoti daudz lielāks šis risks, tāpēc man ir eh, problēmas ar šo B7 kategoriju, par to jau daudz ir runāts un daudzi gribētu, lai šie pusautomātiskie ieroči paliek sākotnējā stadijā un sākotnējā klasifikācijā, bet es domāju, ka mums tomēr būs jāstrādā pie šiem jautājumiem, tos precizējot, jo policijas uh, dienesti norāda, ka tur ir milzīgs problēmas. Tas lielos vilcienos bija tas, ko gribēju teikt, un vēlreiz paldies par paveikto darbu, un es gaidīšu arī nākamo ēnu referentu tikšanos, lai uh, virzītos uz priekšu šajos jautājumos un rastu konsensu. Paldies! E paldies! No EFDD grupas neviena kolēģa vairāk nav klāt. Paldies, priekšsādātāji! Paldies uh, referents kundzei par paveikto darbu, un tur tika ņemta, ņemts vērā bažas, ko pauda mūsu līdzpilsoņi. Bet, uh, ja būtu viens grozījums jāaizstāv, tad tas būtu pirmais, pat ja jūs to neņemat pietiekami vērā. Uh, jūs arī ņēmāt vērā tās diskusijas, kas mums bija ar dažādām uh, asociācijām, ar mednieku asociācijām tā tālāk. Un uh, mēs ar prieku uh, konstatējam, ka jūs dalībvalstīm uh, ļaujat pašām lēmt par uh, kontrolas iespējām, medicīniskām kontrolēm un uh, uzglabāšanas apstākļiem par kolekcionāriem. Mēs atbalstām jūsu 14. grozījumu, jo Mūsuprāt, komisijas teiktais eh, par to, ka ir iespējama kontrabanda, tas viss ir absurdi, jo tu un Tulūzas gadījums eh, kolekcionārs tur bija privāts kolekcionārs, un viņam šos ieročus nozaga. Par 15. grozījumu mēs gribētu pievienot eh, arī uh, iesaistīt uh, atbildību Un šeit nav precīzas definīcijas visās dalību valstīs. Šeit ir jāpieņem skaidri noteikumi, piemēram, par to, kā patē, pircējs un pārdevējs satiekas. Tas viss ir jāatrisina par. Šeit ir runa par ražotājiem un pircējiem. Uh, Kas attiec par uh, ieroču izsakojamību, šeit jau ir liels problēmas, varbūt, ka ne visās dalībvalstīs, bet uh, tādas ir Francijā, jo mēs uzzinājām, ka Francijā ieroča uh, um, šī instrukcija ir grūti lietojama, jo tur ir ļoti daudz uh, kļūdu ne jau mēs, eh, kā pronacionāli deputāti, to sakām, bet tās, tas ir tas, ko mēs uzzinājām diskusijās ar ekspertiem. Un tātad, ja mēs vēlamies šādu dokumentāciju šaujamieročiem, tad mums šķiet svarīgi to uzsvērt, eh, un tas būtu jāprecizē arī jūsu ziņojumā. Tagad par tiešsaistes pārdošanu. 21. grozījums. Um, šeit ir pretrunas. Pretrunas ar um, pārdošanas principiem um, netiešajā pārdošanā, jo šeit tiek prasīta ieroču nodošanas rokās uh, personīgi. Jūs uh, nesakāt nevienā brīdī, kurā vietā ir jānotiek pasūtījumam. Tātad, ja pārdošana, pirkšana notiek tajā pašā pār, valstī, bet kā tad būs ar pārobežu pirkumiem vai iepirkumiem no ārpus Eiropas? Kas attiecas uz marķēšanu? Jūsu ziņojumā uh, jūs sakāt, ka visi būtiskie elementi ir jāmarķē. Tur jānorāda izcelsmes valsts, sērijas numurs un tā tālāk. Bet šeit ir problēmas. Piemēram, pistoles karkas var būt plastmasas, tātad to nevar marķēt tā, lai to nevarētu izdzēst. Un otra problēma ir retroaktīvi marķēt uh, jau ražotos ieroči, jo tas mazinātu viņu vērtību, jo ir runa par kolekcionāru ieročiem. Mēs atbalstīsim uh, 77. Uh, grozījumu, um, kur ir runa par A6, automātiskie uh, ieroči, kurus var pārvietot, pārvietot par uh, pusautomātiskiem ieročiem, uh, Tie ir ļoti populāri e, mednieku vidū daudzās dalībvalstīs un aizliegt e, šādus ieročus nozīmē, ka šie cilvēki pēkšņi būs noziedznieki. Un būs arī jākonfiscē šie ieroči. Mēs piedāvājam grozījumus e, šajā kontekstā, un ja mēs vēlamies tiešām cīnīties pret ieroču kontrabandu, uh, un izvairīties no atentātiem Eiropā. Jūs tomēr nepieņemat mūsu grozījumus. Jo, ja mēs runājam par mafiju vai par islāma teroristiem, uh, tur neviena nacionālā robeža viņus neapturēs. Uh, brīva uh, preču un personu kustība pastāv, uh, un to uzsver arī elementi, uh, un tos ir jāapsver runājot par uh, cīnīšanos pret ieroču kontrabandu un terorismu apkarošanu. Ehm, Paldies! Esam uzklausījuši ēnu referentus. 12 kolēģi vēl vēlas izteikties. No nu, mums nav vairs pārāk daudz laika. Katram došu vienu minūti, lai arī referenta un komisija var atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mēca kungs lūdzu. Thank you very much, Mr. Č. Mēcels kungs. Paldies. Es gribētu runāt maltiešu valodā, ņemot vērā to, ka šis jautājums ir radījis manā valstī lielu ažiotāžu. Paldies, paldies par eh, šo dokumentu, un es domāju, ka jūsu izvēlētā pieeja patiešām ir atbilstoša. Svītrojot saikni starp legāliem eh, likumīgiem ieroču izdevumu, īpašniekiem un teroristiem, es domāju, ir labs solis un arī tas, ka ir jāizsako labāka ieroču tirzniecība, jācīnās pret kontrabandu un viltošanu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Un piektajā pantā ir rakstīts arī par novērošanas sistēmas uh, Uh, ieviešanu un veselības pārbaudēm, kas ir uh, nu, tāds tālajošāks un labāks uh, piedāvājums nekā komisijas pārāk striktais. Bet mūsu rīcībā jau arī ir pietiekami labi modeļi. Paldies Fordas kundze, ka uh, Jūs ņēmā, ņemat vērā arī elektorāta intereses, un te tiek minētas arī būtiskās daļas definīcijā. Vajadzētu arī ļoti tehniski precīzi detaļas iekļaut, lai nebūtu nekādas aplams interpretācijas. Un e, paskaidrojuma daļā ir arī minēts, ka ir jāsaglabā status quo, ja vien nav nekāda pierādījuma, ka kaut ko vajadzētu grozīt. Grazie, honorevole Mici. Mici kundze. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu atbalstot iepriekšējo runātāju teikto, gribēju pateikties referentei par ļoti labu pārdomātu ziņojumu, un patiešām tā ir lieta, kas ļoti daudz interesē sabiedrību. Es gribēju par kolekcionāriem runāt. Man nešķiet, kā kolekcionārus vajadzētu iekļaut šajā ziņojumā tā vienkāršā iemesla dēļ, ka uh, Eh, aptvērums eh, ir tāds, lai varētu uzlabot sabiedrības drošību, lai varētu ierobežot uh, ieroču izplatību un pārdošanu, bet es nedomāju, ka kolekcionāri kaut kādā veidā tie ir jālāk paralēli starp kolekcionāriem un teroristiem. Un Kolekcionāru skaits ir nu, ļoti mazs Eiropas Savienībā, un ja te pārāk sarežģīti kaut ko definēs, nu jā, viņiem vajadzētu atļauju izsniegt, lai labāk varētu kontrolēt šo situāciju, bet nu nevajag visu mēst vienā katlā. Nu, varbūt nevajag viņus pat vienā lapusē ziņojumā minēt kopā ar teroristiem. Tālāk par iepirkšanu tīmeklī. Mums nevajag eh, šeit uh, piekopt diskrimināciju attiecībā uz uh, valstīm, kas atrodas uz salām, jo nu, tur ir uh, grūtāk iepirkt ieroģis. Situācija, mm, piemēram, Maltā ir arī uh, ļoti labi pāraudzīta, policija veids kontrols, un tur nevajag neko diskriminēt, ņemot vērā mūsu īpašo geogrāfisko atrašanos. Halahau kungs, lūdzu, paldies! Gribēju pateikties Fordas kundzei Es domāju, ka varētu, protams, arī detaļas vēl vairāk noslīpēt, un uh, komisija piedāvā uh, Eh, aizliek konkrētus pusautomātiskos ieročus A7 kategorijā, jūs to noraidāt, bet mēs arī A6 kategoriju vēlamies noraidīt, jo tas nozīmē, ka semi automātiskie šaujami ieroči, kas ir pārveidot no automātiskiem ieročiem, arī tiktu aizliegti. Es domāju, šādam aizliegumam nav objektīvu iemeslu un pilsoņi, kuru rīcībā, kuru īpašumā ir šādi šaujami ieroči, patiešām tad eh, sastaptos ar papildus grūtībām. 13. grozījumā referente piedāvā uh, atļaut kolekcionāriem paturēt savā īpašumā A kategorijas šaujamieročus, bet nu, kas tad notiks ar šādu ieroču pārdošanu? Un mums vajadzētu arī uh, pret uh, obligātajiem laika ierobežojumiem vērsties, jo tas uh, situāciju un procedūru tikai mm, padarīs piņķerīgāku un drošības labā neko nepanāks. Karas kungs, paldies! Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, sākumā gribēju pateikties mūsu referentē un visiem kolēģiem par to, ka šeit, nu, um, viss notiek tādā lietišķā garā, nu, ja jūs uh, palasāt, uh, piemēram, Daily Mail un citas avīzes, tad tur ir, nu, neskas eh, rakstīts un uh, tam ir maza sakara ar uh, patiesību, un viņi, mēs negribam noraidīt komisijas priekšlikumu, mēs vēlamies to padarīt uh, tādu vienkāršāku un saprotamāku, un to ir darījusi mūsu referente. Šī Direktīva norāda to, ka cilvēku, kur īpašumā ir šaujamieroči, uzreiz akurāti nav draudz sabiedrībai. Nedrīkst, protams, normas ļaunprātīgi izmantot ieročus, var lietot tikai saskaņā ar likumu, un tādēļ ir ļoti labi jādefinē, piemēram, šaujamieroči īpašības. Uh, Un ļoti labi, ka Pauls Rūbiks atrodas zālē, jo viņš mani atbalsta, un viņš arī ir iepazinies. Viņ, mums visiem dalību valstīs ir atšķirīga pieredze, atšķirīgas ierašas un tradīcijas, un referents kundze teica, ka tas, protams, ir jāpatur prātā, mums ir nepieciešama savstarpēja atzīšana un ņemot vērā šos priekšlikumus un šīs dalību valstīs atšķirīgās tradīcijas, mēs iesniegsim arī grozījumus. Lielas paldies! Švāba kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu izteikties lakoniski, gribēju papildināt Karas kunga teikto. Nu, skatoties, uh, ko man raksta vēlētāji no. Uh, vēlēšana apgabala. Jāsaka, ka viņi bieži vien ir noraizējušies par šiem komisijas priekšlikumiem un šīs konsultācijas eh, starp Krācas Biltas kundzi un referents kundzi. Jāsaka, ka šis priekšlikums tiek padarīts nevien lietišķāks, bet arī tāds koncentrētāks. Mēs runājam par pašiem nu, galvenajiem tādiem akcentiem. Un, protams, šeit ir arī pārobežu dimensija, bet Eiropā ir pirmām kārtām jādomā par vienotu drošību drošības līmeni. Tradīcijas jau vienmēr atšķirsies un Protams, terorista atentāti Parīzē un Brīselē diskusijas par ieročiem ir padarījušas karstāks nekā jau kad, bet eh, runājot par tirzniecību tīmeklī, ir eh, jāņem vērā mm, referentes piedāvājums, proti, ka ieroča nēsāšanas atļauja um, nav jāmaina un tas ir jāatstāja dalību valstu ziņā, sistēmas jau ir ieviestas un jāsaka, ka tie, kur kolekcionāri, kam piemēram ir eh, līkumīgi īpašumā ierocis, nu, no viņiem un to nav jāņem nost. Es domāju, ka šī konstruktīvā sadarbība tāda būs arī turpmāk. Paldies! Rozieto kungs, un tagad nolasīšu visu sarakstu. Lopez Isturiz e Jahonsari. Prego, Virginie. Grazie. Uh, ah, sorry. <laughs> merci, euh, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties referentē par paveikto darbu, kas nebija viegls eh, pie ļoti emocionāla jautājuma. Protams, nav runa par eh, ieroču turētāju asimilāciju. Šeit nevajag runāt par to, ka visi turētāji te būs potenciāli teroristi. Nē, mums vienkārši ir jāsaprot, kādi ir trūkumi tirgu, legālajā, nelegālajā. Un eh, es ceru, ka Jūs, referents kundze, atļainosiet, ka es nerunāšu par tiem jautājumiem, kur mums nav domstarpība, bet tikai par tiem, kur mums ir iebildumi, kur ir vajadzīgi precīzējumi. Uh, šaujamieroča definīcija, pie tās vēl ir jāstrādā. Un kāda ir šie gal, šīs galvenās sastāvdaļas? Tur ir nepieciešams vēl papildus darbs par medicīniskajām pārbaudēm. Uh, Jūs runājāt par to, ka ir nepieciešams šīs pārbaudas un jābūt elastīgai šai formai, bet vajadzīgi precizējumi arī par A un B kategoriju. Mēs esam vienusprātis, ka izskats nav labs kritērijs, jāstrādā pie tehniskiem kritērijiem, bet tur tas ir jāprecizē. Kur mums tiešām ir vairāk iebildumi pret priekšlikumiem. Um, ziņojumā ir tas, ka jānoraida komisijas priekšlikums. Manuprāt, tas ir eh, pretstatā ar to, ka šis teksts ir jāpārskata. Un 12. grozījumā jūs ieviešat iespēju paturēt eh, pašaizsardzībai ieročus. Tas man ir grūti pieņemams. Un, uh, muzeju un kolekcionāru pielīdzināšana, un, manuprāt, ir arī pārāk plaši noteikumi tiešsaistes pārdošanai, un es piekrītu tam, kas tika teikts attiecībā uz nepilngadīgajiem, tur ir jābūt uh, precīzākam ietvaram. Paldies! Grapīnīgi, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Šis ir ļoti svarīgs, bet arī ļoti sarežģīts ziņojums, un mēs skaidri redzam, ka visi ēnu referenti un arī uh, referente ir ļoti daudz uh, eh, strādājis pie šī jautājuma. Manuprāt, ka Kārasa kungam ir taisnība, ka mums uh, tagad ir jārunā arī ar plašāku sabiedrību. Ir tik daudz darba paveikts, bet mēs taču nevēlamies, eh, lai mūs pārprot, mēs nevēlamies ierobežot mednieku un sportistu tiesības. Piemēram, man pārsteidz eh, teksts, ka sākotnējā komisijas tekstā nekas nebija eh, teikts par to cilvēku mentālo un fizisko stāvokli, kuri lietos ieročus. Ir, protams, vajadzīga medicīniska pārbauda. Uh, Mēs Strasbūrā ar komisijas pārstāvjiem diskutējām par to, ka uh, jauniešiem, jaunākiem par 18 gadiem, uh, ir tiesības uh, lietot šaujamieročus medībām. Tas ir nepieņemami, es to nevaru pieņemt, es uh, iesniegšu attiecīgu grozījumu. Jā, var uh, pieļaut, jā, ka ar sportieročiem šauj, bet ne jau medību ieroči. Un, uh, Jā, ieročus var izmantot tikai ar atļauju, bet uh, ir jābūt arī uh, atziņumam, ka cilvēkam ir laba veselība, lai izmantotu ieroci. To arī iesniegšu grozījumu formā, un, manuprāt, tiešām ir jāprecizē lietas attiecībā uz tiešsaistes pārdošanu. Ir svarīgi zināt, kāda ir starpnieku, jeb dīleru pozīcija. Paldies! Senalovs konzults. Děkuji paní spravodajce za odv obrovsky odvedenou práci, za pozměňující návrhy, které... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, par šo lielo darbu, ko paveicāt, un tas viss ir pareizā virzienā. Es domāju, ka mūsu mērķis ir labāk nodrošināt drošību Eiropas Savienībā, un tad mums vajadzētu ņemt vērā, ka vajadzētu ieviest pareizus pasākumus. Mums noteikti vajadzētu neatļaut uh, turēt ieročus tiem cilvēkiem, kuriem nav laba veselība, gan fiziskā, gan uh, mentāla veselība. Čehijas republikā es domāju, ka mēs varam saskarties tādām problēmām, uh, ka Protams, ir vēlme ir ierobežot uh, turētāju loku, un uh, šeit ir jāizno visi likuma paredzētie noteikumi. Čehijas republikā ir desmit tūkstoši legālu ieroču turētāju, A7 kategorija. Mums ir nepieciešams arī modificēt A6 kategoriju. ja tas tiks uh, verificēts, tad uh, viss varēs tikt atbalstīts, bet mēs vairāk mēs iesniegsim dažus grozījumus. Šehnulovs kundze, tagad uh, eh, Pašpišila kungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es domāju, ka Fordas kundzes ziņojums ir pareizā virzienā, tas ir ļoti labi. Mums Čehijas Republikā ir milzīgs debats par šo jautājumu. Un tas ir tāds eh, vēl kaut kas nepieredzēts. Ieņemot ja vērā to, kādas citas debats notiek par Eiropas Savienību, gribētu pieminēt eh, dažus punktus. Pirmkārt, mēs esam apmierināti ar to, ka A7 nav direktīvas daļa vairāk, un mums ir līdzīga problēma ar, arī ar A6 kategoriju. Varbūt Farbadas kundze varētu drusku vairāk šeit sniegt paskaidrojumus, vēl piestrādāt. Un uh, šie ieroči ir eh, iestāžu kontrolē, un eh, kas attiec uz A6, apmēram 40 tūkstoši legālie pusautomātiskie ieroči attiektos uz šo kategoriju, ja A6 paliks tekstā, un es uh, eh, nepiekrītu tām, un mums ir ļoti tādi spēcīgi, spēcīgs pamatojums tām iemesli. Tieši tāpat arī par visu daļu marķēšanu. Domā, ka tam nevajadzētu būt retroaktīvi. Dātonkungs lūdzu. Paldies. Gribētu teikt paldies referentē. Viņa ir ņēmusi vērā iesaistītas puses. Domāju, ka tas ir tāds pamatots un līdzsvarots priekšlikums no 85 un 85 grozījuma. Tas ir mūsu reģionu ļoti svarīgs. Domāju, ka uh, referente šeit izvairās no tā, ka tiek uzlikti sodi uh, likumīgiem īpašniekiem. Domāju, ka tas varētu būt arī uh, sarežģīts jautājums, bet uh, eh, vispārīgas virziens, ko iesaka komisija, es domāju, ka mēs varam atbalstīt šo priekšlikumu. Reālā problēma ir, ka mēs fokusējamies uz legālajiem uh, turētājiem, kas jau faktiski atbilst uh, likuma paredzētajām normām. Uh, par to, kā informācijas apmaiņa nenotiek pietiekami starp dalību valstīm. Pārobežu un uh, ārpus Eiropas Savienības robežām. Domāju, ka vajadzētu šeit koncentrēties, nevajadzētu uzlikt, mēģināt uzlikt sodus likumīgajiem turētājiem, jo patiesībā problēma ir nelegāla ieroču turēšana. Vajadzētu mēģināt risināt tieši šo problēmu vairāk. Paldies Dautam kungam. Lopes, es to es kungs. Jā, kā spānietis, esmu interesēts īpašai jautājumā, un es arī saprotu daudzo mednieku sašutumu Spānijā par šo komisijas lēmumu. Mēs, Spāņi, vienmēr esam teikuši, ka iestādēm vajadzētu cīnīties pret terorismu. Un nevajadzētu būt tā, ka komisija nāk pie mums un mūs pamāca ir runa par uh, pieredzi. Spānijas mednieki pieņem to, kas ir nepieciešams. Un paldies Vikijā Fordai. Tas tiešām bija ļoti būtisks darbs. Nu, nav viegli strādāt visiem ietiekamiem komentāriem, tur ļoti daudz tehnisku aspektu, bet priekšlikumu, kā piemēram informācijas apmaiņa, Spānijas kolēģi teica, ka reģistri nav pareizi, tur kļūdas. Uh, Gribētu teikt, ka Spānijas reģistri nav ar kļūdām. Mums ir Glārdija Civil reģistrs par šaujam ieročiem, uz šo reģistru var paļauties. Tas ir pareizs. Tas jau Spānijā gadiem ilgi darbojas un darbojas ļoti labi. To visu jā, jāvērtē rūpību, un virkais priekšlikums ir labs. Kā kolēģi no Austrijas un Vācijas teica, ka par to ir jārunā ļoti nopietni, vēlāk iesniegšu arī grozījumus. Paldies visiem par padarīto darbu. Kiitoksia. Tästä tulee va- Paldies. No mans būs atskanējis ļoti apņēmīgs paziņojums. Runa taču ir par to, ka nevajadzētu atļaut izplatīties nelegālajiem ieročiem. Tā ir pamatideja, bet tam ir dažādas problēmas dalībvalstīs tas jau daļēji tiek ņemts vērā. Šeit ir svarīgs paplašinājums ar papildinājumu sestajā pantā. Domāju, ka tas ir pārāk tālajoši. Un eh, šeit ir jautājums par eh, pašaizsardzību. Šis jēdziens pašaizsardzība ir ļoti svarīgs, bet interpretācija būs ļoti sarežģīta, ko gan tas nozīmē. Lies paldies! Bene, grazie, abbiamo finito gli... Jā, paldies. Līdz ar to tie, kas vēlējās izteikties, ir to paspējuši izdarīt. Mums palikuši vēl dažas minūtes. Komisijas pārstāvja vēlties izteikties un pēc tam referente. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt pāris minūtēs Vispirms mēs uzskatām, ka Fordas kundzes eh, ziņojumā ir daudz labi elementi, kas uzlabo komisijas priekšlikumu, un mēs tos noteikti varam atbalstīt. Divi svarīgi punkti. Pirmkārt, piemērošanas joma direktīvai. Kā jūs zināt, tad attiecībā uz muzejiem mēs jau teicām, ka šeit elastība ir attaisnojama, bet šī elastība nav attaisnojama mūsuprāt. prāt tādos pašos apstākļos uz uh, kolekcionāriem. Manuprāt, kolekcionāriem, uh, jā, ir jābūt tiesībām uh, turēt šos ieročus savā kolekcijā, bet tāpat kā sportistiem ir jābūt tādiem pašiem noteikumiem, jo tie ir tomēr aktīvi ieroči un kolekcionāriem arī būtu jābūt tādiem pašiem noteikumiem kā um, sporta šāvējiem. Attiecās, attiecībā uz A kategoriju mēs saprotam, ka tur ir nepieciešami ziņi, zināmi izņēmumi, bet tagadējais formulējums ir pārāk elastīgs, un tur var visādus iemeslus izmantot, un tāpēc mūsuprāt izņēmumu gadījumu būtu jāierobežo, jo tas var būt nepieciešams attiecībā uz drošību, piemēram, kā Somijā rezervas armiju. Runājot par uh, ieroču kategorijām. Uh, Mēs nevēlamies aizliegt visus pusautomātiskos ieročus, bet eh, tie pusautomātiskie ieroči un militāras rakstura ieroči, eh, kas ierodas, kas ienāk Eiropā, kurus pārdod Izraels armija, piemēram, kurus pārveido par pusautomātiskiem ieročiem, tie ir militārie eh, ieroči. Un, uh, tie būtu, uh, ir lietojami tikai armijas kontekstā un nevis privātpersonām. Un tāpēc mēs uzskatām, ka uh, šeit ir jāvadās pēc krit, uh, tehniskiem kritērijiem. Paldies, priekšsādātāji. Jā, paldies. Tagad vārds ir Vikijā Fordē atbildēm. Jā, mēģināšu runāt īsi, bet uh, gribētu tomēr atbildēt dažiem no komentāriem, kurus jūs izteicāt. Un atvainojiet, ja tas nebūs eh, tādā kārtībā, kādā jūs uzdevāt. Par tiešsaistes pārdošanu es uzskatu, ka ir jābūt tam, tādam noslēgušam punktam, ka mums vajadzētu varēt pārbaudīt, kurš to ir pārdevis. Izņēmumi varbūt kaut kādiem lauku apvidēm lūdzu izsakiet eh, priekšlikumu, Anna Marija, kā gan tas varētu darboties. Nedomāju, ka mums vajadzētu izvedot tādu situāciju, ka netiek kontrolēta tiešsaistes pārdošana. Jā, un uh, tas varbūt ir pārāk ierobežots. Es saprotu lielākā daļā no valstīm, ka jūs gribat to galīgi pārbaudīt, kurā pažnā tad reāli ir pārdot šis uh, uh, automāts, šis ierocis. Domāju, ka vajadzētu vēl iesniegt vairāk tādus uh, lingvistiskus ierosinājumus. Jā, un tālāk uh, par uh, izsakojamību. Sergio, I Par deaktivizētiem ieročiem. Es domāju, ka šo jautājumu atrisināšu par deaktivizētiem ieročiem. Tam ir jābūt izsakojamam, jo deaktivizēti ieroči vairāki tūkstoši, kurus patiešām nevar lietot vēlreiz. tur patiešām tas nav atgriezeniski atkal izmantojami un nebūtu uh, praktiski sat, eh, par to radīja datu bāzi. Un es domāju, ka tur vajadzētu ļoti tādus stingrus standārtus, ka, ja ierocis deaktivizēts, tad tas patiešām to nevar atkal izmantot. Tātad, tad, lai to nevarētu atkal izmantot par marķēšanu. Tas ir ļoti sarežģīti, jo ka katra atsevišķā detaļa vajadzētu marķēt, bet es domāju, ka Itālijas ražotāji, ja viņi saka, ka tas nav iespējams, to praksē nevar īstenot, tad eh, tur vajadzētu tehnisku ekspertīzi, lai patiešām varētu saprast, kuri, kuras daļas ir vajadzīgs marķēt. Vai tas ir jāpiemēro uz vēsturiskām korekcijām? Tātad šīs vēsturiskos aspektus šeit vajadzētu atsevišķi aplūkot. Tātad, ja tas ir muzejs, tas ir atsevišķi, un ja tas ir kolekcionārs, tas ir atsevišķi, un šeit vajadzētu. Nedomāju, ka ir iespējams pateikt, kurš tieši ir kolekcionārs, kas ir muzejs, tas pārāk pārklājas. Daži kolekcionētāji Dažiem ir muzeja funkcija un otrādi. Tātad eh, katram iesaistītajā vajadzētu, katram, kas iesaistīs šajā vēsturiskajā kolekcijā vai pētījumā, tur eh, vajadzētu sniegt tādu ļoti stingri ierobežotu autorizāciju un daudz vairāk specifiski par uh, to, uh, vajadzētu noteikt, kāda daba tad ir šim, šai kolekcijai, šim pētījumam. Sastais eh, punkts, tur ir par izņēmumiem. Tur nav pilnīgs izņēmums no tvēruma. Tātad dalību valstis nosaka ļoti stingrus ierobežojumus, kurš tad var dot atļauju un notiek noteikumus šīm organizācijām. Tas ir mans ieteikums, bet uh, eh, tu jau esmu izteikusi tālāk par informācijas apmaiņu jautājums un par to, kā dalībvalstu iestādēm ir jāapmainās ar informāciju ar citām dalībvalstu iestādēm, tiepaši par informāciju, kas ir gadījumi, kad ir noraidīta atļauja. tur iesaistīts Eiropols. Es domāju, ka ja kāds Francijā mēģina ielogoties un pārbaudīt datu bāzi, būtu ļoti labi, ja šī sistēma darboties, bet uh, nezinu, vai tur jāiet cauri Eiropolam vai cauri dalībvalstu kontaktpunktiem katrā dalībvalstī. Jā, un tur ir ieteikumi un ir bijušas diskusijas par to. Un uh, par A6, A7 kategorijām. Jā, parodzīsimies uz visiem ieteikumiem, kas tiks iesniegti. Mēs zinām, ka A7 teksts īsti nav, un citā, kā saka, A6 īsti nevar strādāt, un uh, komisija savukārt ir nākus klajā ar savu ieteikumu, kas ir atkal pavisam jauns jautājums, un es gribētu redzēt šādas uh, alternatīvas priekšlikumus. Par mārķēšanu attiecībā uz jaunajiem ražotajiem produktiem? Tas ir tehnisks jautājums. Es uzskatu, ka lielākā daļa no moderniem šaujam ieročiem, viņiem jau ir marķējums, ir jāpārbauda, vai tas ir šāds eh, pamatots modelis attiecībā šaujam ieročiem. Vai ir daudz tādu gadījumu, kad nav šī marķējuma vai nav atbilstoši marķējums? vai arī uz šiem seniem ieročiem, vai tiem, kas, kuriem vēsturiskās kolekcijas. Domāju, ka muzejiem un kolekcionāriem, par ko jau diskutējām, man nebija nodoma šeit uzlikt kaut kādus īpašus ierobežojumus. Manuprāt, mans grozījums, ja ir viņiem ir nu pēc saskaņā 6. pāntu atļauja, tad viņiem vajadzētu būtu uh, viņiem var, arī varētu par uh, mazgadīgajiem, nepilngadīgajiem. Jā, būtu interesanti uzklausīt jūsu priekšlikumus par pašaizsardzību. Jā, es runāju ar diviem deputātiem, kurš izvirzīja jautājumu par pašas apvienotajā karalistē, un es zinu, ka Ziemeļierijā cilvēki, kuri ir īpaši apdraudēti, un viņi ir tikuši apdraudēti. Dažreiz viņiem ir dota atļauja turēt noteikta tipa ieročus. Es zinu, ka ir šādi gadījumi, bet uh, ne jau nevajadzētu būt tā, ka jebkurš var pateikt, ka esmu īpaši apdraudēts un man ir jābūt eh, šādai īpašai atļaujai. Tas ir ārkārtīgi stingri ierobežots un tiešām attiecies uz cilvēkiem, kuri ir eh, īpaši specifiski apdraudējuma situācijā. Un to esmu jau pieminējusi, un es domāju, ka tas ir līdzīgs eh, jautājums arī citās dalību valstīs. Tas ir salīdzināms. Par šīm kopijām. Jā, Tātad pirmais eh, pāns, pirmais punkts par šaujam ieročiem. Tur jau ir tas pateikts. Tātad tas jau ir iekļauts tvērumā, un ja tā ir tikai spēlieta, un ja tam nav šādu uh, būtisko komponentu, tad viņš ir ārpus šī tvēruma. Tas jau ir pateikts tekstā. tekstā. Paldies! Jā, liels paldies! 15. mēs turpināsim komitejas sanāksmi